Well, friends, uh, I've been... Labrīt, dārgie draugi! Es uh, gaidīju, uh, kad pie mums ieradīsies um, Eh, Silikjotis kungs, lai varētu sākt ar 16. punktu, bet par cik viņa nav, tad sāksim ar 14. punktu darba kārtībā, kas ir atbilstoši paredzētajam, tātad par risinājumiem attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības un došu vārdu e, Janai Žitņānskai, lai iepazīstinātu mūs ar šo ziņojumu projektu. Paldies priekšsēdētājiem! Vispirms vēlos teikt, ka man ir liels prieks, ka mūsu komitējā e, skata šo ziņojumu. Un statistika liecina par to, ka šis jautājums par cilvēku atgriešanos eh, darbā pēc saslimšanas vai traumas ir eh, ļoti svarīgs un tā ir ļoti bieži novērojama parādība. Mēs redzam, ka cilvēku pensionēšanās vecums ar vienu palielinās, līdz ar to palielinās arī varbūtība, ka cilvēki sava eh, darba mūža laikā var iegūt kādu traumu vai uh, arodslimību. Uh, arī medicīna, protams, progresē. Un un uh, līdz ar to cilvēku atgriešanās uh, normālā darba dzīvē mm, notiek arvien ātrāk un efektīvāk, pateicoties, kā jau teicu, medicīnas progresam. Šajā kontekstā uzskatu, ka mums, kā Eiropas uh, parlamentām un, protams, arī dalību valstīm ir jādara viss, lai cilvēki varētu veiksmīgi um, atgriezties un atgūties uh, uh, pēc um, traumas vai slimības, lai viņi veiksmīgi varētu atgriezties savā darba dzīvē un turpināt aktīvu dzīvi. Līdzīgi kā citi uh, citi, kuri rakstījuši ziņojumus par šo tēmu, arī es mēģināju vispirms strukturēt to, kas būtu jāiekļauj šajā ziņojumā. Un Ir uh, vairākas lietas, ko es gribētu redzēt šajā ziņojumā. Tajā pat laikā, kā jūs zinat, uh, ir uh, zinām ierobežojumi apjomā. Es noteikti gribētu, lai ziņojuma teksts tiktu pilnveidots un uzlabots pateicoties jūsu grozījumiem. Un šajā sakarā vajadzētu atcerēties, ka Cilvēki, kuri piedzīvojuši saslimšanu vai eh, nelaimes gadījumu vai traumu darba vietā, vairumā gadījumu eh, patiesi vēlas atgriezties, eh, pilnvērtīgi atgriezties aktīvā darba dzīvē, un ehm, ļoti reti ir gadījumi, kad viņi to nevēlas. Jautājums ir, cik efektīvi un kā mēs varētu veicināt cilvēku veiksmīgu atgriešanos darba dzīvē. Es uzskatu, ka mūsdienās ir e, ļoti daudz iespēju ļaut šiem cilvēkiem veiksmīgi atgriezties e, darba dzīvē, un šeit, es domāju, būtu noderīga labākās e, pieredzes apmaiņa gan starp uzņēmumiem, gan dalībvalstīm. Ja runājam par darba devējiem, tad mums noteikti šeit būtu jāpiemina valsts sektors kā darba devējs. Tad, kad runājām par labāko pieredzi un praksi, tad eh, no darba devēja puses, tad pārsvarā mēs domājam privātos uzņēmumus un MVU, bet savā ziņojumā vēlos pasvītrot, ka arī valsts sektors ir darba devējs, kam ir jānodrošina vajadzīgais atbalsts un aizsardzība uh, saviem darbiniekiem. Esmu sadalījis savu ziņojumu trīs blokos. Pirmkārt, eh, profilakse un agrīna iejaukšanās. Mūsdienās eh, daudzas valstis un uzņēmumi investē ievērojams līdzekļus tieši profilaktiskajā darbā. Tajā pat laikā ir jādomā arī par šo agrīnu iejaukšanos, eh, jo uh, tad mēs varēsim efektīvāk palīdzēt cilvēkiem atgriezties darba dzīvē, līdz ar to gūstot arī ekonomisku labumu, jo agrāk eh, mēs eh, rīkosimies, eh, jo efektīvāk varēsim novērst saslimšanas vai traumas sekas. Tālāk nākamā sadaļa ir par atgriešanos darbā Kā jau teicu, teksta apjoms ir ierobežots, tādēļ pieminēju tikai dažus pasākumus, bet šeit galvenais, ko vēlējos uzsvērt, ir, ka cilvēkiem ir jājūt atbalsts no darba devēja puses, uh, Darba devējiem eh, savukārt ir jānodrošina eh, nepieciešamais speciālistu atbalsts, lai cilvēki varētu veiksmīgi iekļauties atpakaļ darba dzīvē un, ja nepieciešams, pielāgot arī darba vidi šo cilvēku īpašajām vajadzībām. Tātad tas par atgriešanos darbā, kuras norāda, ka ir iespējams piedāvāt dažādu elastīgu darbu, elastīgas darba formas, piemēram, um, darbs attālināti, darbs no mājām. Tālāk eh, var, tas varētu paredzēt arī jaunu prasmju apgūšanu, eh, jo ļoti iespējams, ka tīpaši, ja cilvēks ir bijis eh, prom ilgāku laiku, uzņēmums ir attiecīgi pielāgojies, un šim darbiniekam atgriežoties, viņa iepriekšējās prasmes uzņēmumam vairs nav vajadzīgas. Tādēļ ļoti svarīgi uzturēt pastāvīgu kontaktu ar darba devēju arī uh, personas uh, slimības laikā. Uh, lai varētu attiecīgi mm, cilvēks apgūt jaunas prasmes, ja tas ir nepieciešams, iegūt nepieciešamās papildus zināšanas, protams, ar darba devēja atbalstu. Un bez tam noteikti ir nepieciešams mainīt arī pašu attieksmi. Šeit būtu ļoti svarīgas informatīvas kampaņas Mēs vēlamies, lai darba devēji apzinātos, ka viņiem ir izdevīgāk pieņemt atpakaļ darbā eh, šo pieredzējušo darbinieku ar prasmēm un zināšanām, nekā pieņemt darbā pilnīgi jaunu cilvēku un sākt apmācību atkal no nulles no pirmā soļa. Tālāk eh, personai atveseļojoties ir jānodrošina kontakts ne tikai ar um, psihologu vai fizioterapeitu, bet arī ar ergoterapeitu, kurš apzinās to, kāda ir specifika attiecīgajā darba vietā. Kā jau teicu, uh, man ir vēl daži punkti, ko vēlētos pievienot ziņojumām, bet es katrā ziņā nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar kolēģiem šī ziņojuma sagatavošanā, jo es uzskatu, ka šis uh, ziņojums ir ļoti svarīgs uh, un neviens no mums nezina, kurā um, brīdī mēs paši varam nonākt līdzīgā situācijā kad mums ir nepieciešams atgriezties darba dzīvē pēc eh, saslimšanas vai traumas. Paldies, Bāha kungs no Tautas partijas grupas kā referents. Jā, liels paldies priekšsādātāji. Jau pašā sākumā es gribēju teikt referentē par labo ziņojumu labo bāzi, ko viņa ir izstrādājusi un balstoties uz kuru mēs varam turpināt um, strādāt tālāk. Viņa piemina arī dažādās problēmas, ar kādām mums jāsaskaras un izdara secinājumus. Es gribēju to paturpināt. Tēma ir ārkārtīgi aktuāla un ziņojums būs ļoti vērtīgs. To es varu tiešām atbalstīt to, ka mēs pie tā strādājam, jo tas uh, tiešām būs ļoti noderīgs uh, sabiedrībai sabiedrības novecošanos um, referente ziņojumā piemin, tāpat arī pārmaiņas darba tirgu, slimības, uh, ko izraisa papildus stress un papildus uh, efekti, tādi kā digitalizācija un citi. Tas viss novērt pie psihosociāliem riskiem, kas um, ir jāņem vērā papildus, proti muskulatūras un skeleta slimības bet eh, ziņotāji piemin arī profilaksi, un man šķiet, ka tas arī ir būtisks punkts. Profilakse ir faktors, eh, kas eh, palīdz novērst ārotslimību iestāšanos, un tāpēc tas tiešām būtiski. Ja kāds darba ņēmējs uz ilgāku laiku ir darba nespējīgs vai uz slimības lapas, tad uh, citi viņu aizstāja, to ziņotāji parasti, pareizi norāda. Mm, mm, ārsti, sociālā apdrošināšana, mm, tas viss ir jānodrošina, jo cilvēkam, kas uh, atrodas šajā nedrošajā situācijā, ir nepieciešama sociālā aizsardzība. Ziņot, uh, referenti arī norāda, ka ir uh, svarīga agrīna profilakse. Uh, lai novērstu to, ka cilvēki ilgāku laiku aiziet prom no darba tirgus. Ja kāds uh, darba nespējas dēļ nav varējis uh, strādāt ilgāku laiku, viņam ir jābūt iespējai atgriezties uzņēmumā. To mēs pilnībā atbalstam. Mēs uzskatām, ka ļoti laba pieeja ir terapeitiskā daļēja laika nodarbinātība uz pusslodzi. Uh, jo cilvēks uh, var papildus izmantot arī darba nespēju. Tāpat svarīga ir arī. Mm, ir, tāpat svarīgs ir arī psiholoģiskais atbalsts. Ir tīpaši personām, kas it kā sēž uz diviem krēsliem. No vienas puses uh, viņš nav pietiekami slims, lai priekšlaicīgi pensionētos, no otras puses viņš arī nespēja pilnvērtīgi strādāt darba tirgu. Uh, Tāpēc, eh, manuprāt, referente pilnīgi pamatoti norāda, ka šie cilvēki vēlas turpināt uh, darbu, viņi nevēlas uz mūžīgiem laikiem tikt norakstīti uz slimības lapas, viņi nevēlas arī doties invaliditā, invaliditātes pensijā, bet gan turpināt uh, strādāt. Un mums, uh, protams, visiem ir ļoti svarīgi veikt izglītojošo darbu, un tas vienlīdz attiecas gan uz darba ņēmējiem, gan devējiem. Thank you. Then... Paldies. Tagad došu vārdu Palmera uh, kungam no sociāldemokrātu grupas kā referentam. Paldies! Referente ir paveikusi izcilu darbu, runājot par uh, svarīgākajiem jautājumiem un uh, izklāstot arī uh, kontekstu, kādā uh, tiek uh, gatavots šis ziņojums. Un, Arī iepriekšējais runātājs to uzsvēra, tādēļ neatkārtošu. Katrā ziņā es eh, runāšu par trim citām jomām, ko mūsu grupa gribētu iekļaut eh, ziņojumā. Man ir prieks dzirdēt, ka eh, ziņojuma autori vēlas šo dokumentu pilnveidot, papildināt, uzlabot, un tas eh, noteikti, es domāju, mums izdosies strādājot kopā gan ar eh, referenti, gan citiem ēnu referentiem. Tātad par šiem papildus jautājumiem noteikti vēlamies iekļaut domu par to, ka ikvienam pilsonim Eiropas Savienībā ir tiesības, pamattiesības uz darbu. Tās ir iestrādātas uh, universālajā cilvēku tiesību deklarācijā, un es domāju, mums nevajadzētu to aizmirst. Mums ir jādomā par pasākumiem, kas uh, veicina cilvēku atgriešanos uh, darba dzīvē, kas ļauj viņiem saglabāt nodarbinātību. Un tas ir ne tikai ekonomisks jautājums, bet tas ir cilvēktiesību jautājums, un to ir ļoti svarīgi atzīt arī šajā ziņojumā un tas ir Eiropas Savienības un tās dalību valstu pienākums nodrošināt atbilstošo uh, institucionālo infrastruktūru procesus, uh, lai uh, Eiropas Savienības pilsoņi varētu šo pamatiesību īstenot neatkarīgi no veselības stāvokļa, invaliditātes un tā tālāk. Vēl uh, Viena lieta, kam pievērsīšu uzmanību strādājot pie šī ziņojuma, ir nodrošināt eh, arī eh, pienācīgo uzmanību gan fiziskajai veselībai, gan garīgajai veselībai, jo uh, arvien pieaug to cilvēku skaits, kam ir garīgas saslimšanas. Vienam no četriem darbspējīgā vecumā esošiem cilvēkiem ir tādas vai citādas garīgās mentālās saslimšanas reģistrētas. Līdz ar to mēs redzam, ka Digitalizācija notekmē, ietek, noteikti ietekmē to, kā cilvēki jūtas darba vietā. Uh, viņi jūtas uh, saistīti uh, ar darba vietu, ar saviem kolēģiem, arī fiziski neatrodoties birojā. Katrā ziņā šajā ziņojumā vēlamies, lai vienāda uzmanība tiktu pievērsta gan fiziskajai veselībai, gan arī garīgās veselības problēmām. Uh, Un tas sasaucas arī ar attieksmes maiņu, jo mēs zinām, ka ir ļoti lieli aizspriedumi attiecībā uz eh, garīgām saslimšanām, un tādēļ mums būtu jāmaina gan darba devēju attieksme un domāšana, gan sabiedrības attieksme kopumā. Uh, Ja mēs varētu pozitīvi atrisināt šos jautājumus darba vietā, tad mēs noteikti dot ļoti pozitīvu pienesumu šo jautājumu risināšanā sabiedrībā kopumā. Nākamā sfēra, kam gribētu pievērst uzmanību, ir ļoti specifiska cilvēku grupa. Tie ir cilvēki, kuriem ir diagnosticēta uh, sasli, termināla saslimšana. Daži cilvēki ar šādu diagnozi izvēlas pamest darbu, Citi izvēlas palikt darbā, turpināt strādāt ne tikai finansiāla apsvēruma dēļ, bet savas pašcieņas dēļ. Es patreiz strādāju pie kampaņas kas aicina noteikt jaunas tiesību normas, lai cilvēkiem ar uh, terminālām diagnozēm, ar neārstējamām saslimšanām uh, tiktu nodrošināta vajadzīga tiesiskā aizsardzība, lai cilvēki ar neārstējamām saslimšanām uh, Eh, varētu palikt eh, darbā un turpināt savu darba dzīvi. Un visbeidzot, vēl pēdējā joma, ko gribētu pieminēt patreiz, uz ko fokusēšos es savā darbā pie šī ziņojuma, ir veidot partnerību, izstrādājot rīcību politiku un pasākums, kas palīdzētu cilvēkiem veiksmīgi atgriezties darba dzīvē Un šeit svarīgākās organizācijas noteikti ir ārotbiedrības un tās organizācijas, kas pārstāv uh, strādājošos. Ziņojumā ārotbiedrību loma netiek uh, uzsvērta un pieminēta, bet uh, mēs ierosināsim to darīt ar saviem grozījumiem, jo mēs redzam, ka atsevišķās dalība valstīs ir ļoti veiksmīgas uh, programmas, kas palīdz cilvēkiem atgriezties darbā pēc saslimšanām. Uh, un tas parasti ir pateicoties veiksmīgai sadarbībai starp darba devējiem un ārotbiedrībām. Un es domāju, ka ir ļoti daudz piemēru, ko mēs varētu arī pārņemt no citām dalību valstīm, kur arotbiedrības spēlē svarīgu lomu arī tieši šajā jautājumā un kur tas ir ļoti veiksmīgi izdevies. Un to noteikti arotbiedrības var darīt partnerībā ar eh, darba devējiem un uzņēmumiem neatkarīgi no to, eh, lielumu. Un es esmu gatavs runāt par šiem jautājumiem. Katrā ziņā ir svarīgi atzīt, eh, ka lielajiem darba devējiem un MVU un mikro uzņēmumiem problēmas ir atšķirīgas risinot šādas situācijas, un attiecīgi to vajadzētu atspogļot arī ziņojumā. Noslēgumā gribētu vēlreiz pateikties eh, referentei, un es ehm, nepacietību gaidu iespēju strādāt kopā ar viņu un ar pārējiem ēnu referentiem, lai mēs varētu pieņemt tādu ziņojumu, kas būtu maksimāli ambicios, tiecoties palīdzēt cilvēkiem atgriezties darbā pēc saslimšanas uh, uh, vai traumas, atzīstot, ka tas ir ne tikai ekonomisks dabas jautājums, bet tas ir arī uh, cilvēka pamatiesību jautājums, un tas ir mūsu pienākums izstrādāt tādu rīcību politiku, kas ļauj īstenot šīs pamatiesības. Paldies! Thank you. Um... The Alde shadow is not here. Alde re, referenta nav, kā redzat Tālāk Goe Pamela Lopes par mēlu. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji un uh, paldies arī referentei par uh, šo ziņojumu. Katrā uh, ziņā uh, mēs piekrītam tam, ko jūs teicāt par profilaksi. Jūs uh, runājāt par ļoti svarīgu instrumentu, uh, kas Eiropas Savienībā jau ir un darbojas. Tā ir Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra, uh, IU OŠA. Un tā ir ļoti svarīga struktūra šajā kontekstā. Uh, un es domāju, ka to vajadzētu attiecīgi uzsvērt arī ziņojumā. Bet mēs uzskatām, ka vēl ir atsevišķi jautājumi, ko vajadzētu uzsvērt šajā ziņojumā. Pirmkārt, mums ir nepieciešams uh, uzsvērt ves, valsts veselības aprūpes sistēmu lomu tajā, lai cilvēki veiksmīgi atgrieztos darba dzīvē, jo šeit ir jārunā par um, Eh, to, kāda ir eh, um, veselības apdrošināšanas sistēma, kāda ir sociālās apdrošināšanas sistēma, kas darbojas. Eh, jo mēs uzskatām, ka cilvēka veselībai ir jābūt pirmajā vietā, un tā ir jāstāv pāri jebkuru uzņēmuma biznesa interesēm. Vēl viens aspekts, kas būtu noteikti uh, jāplūko. Es zinu, ka jūs uh, pieminējāt to, ka ir uh, apjoma ierobežojumi šim ziņojumam, bet tomēr mums būtu jādomā vairāk par darba ņēmējiem ar invaliditāti uh, vai darba ņēmējiem, kuri bijuši slimības atvaļinājumā ilgāku laiku periodu. Un šeit būtu svarīgi uzsvērt eh, nepieciešamību pielāgot darba vietu šādu cilvēku īpašām vajadzībām. Lai šie cilvēki veiksmīgi varētu atgriezties pie savu darbu pienākumu veikšanas. Dalībvalstīs jau ir um, atrodama ļoti laba praksa šajā jomā un noteikti šeit pieredzes apmaiņa būtu noderīga un vietā Tajā pat laikā būtu nepieciešams uzņēmumiem sniegt valsts atbalstu uh, šādu īpaši izveidotu darba vietas pielāgojumu finansēšanai. Bet ir arī viena lieta, par ko esam ļoti nobežījušies, tas ir sabiedrības novecošanās. Sabiedrības novecošanās ir realitāte, kam mums jāskatās acīs tā tas ir, bet pensionēšanās vecuma palielināšana šeit nav risinājums, jo mums ir jānodrošina apstākļi, lai cilvēki arī lielākā vecumā varētu aktīvi turpināt savu darba dzīvi. Jāsaka, ka, um, diemžēl, patreiz mēs sastopamies ar problēmu. Uh, pa, pa, Palielinot pensionēšanās vecumu, mums attiecīgi palielinās to jauno cilvēku skaits, kuri nevar atrast darbu. Nu, un šeit mums ir jāstrādā abās frontēs. Mums ir jānodrošina attiecīgi pielāgota vīda, lai e, veiksmīgi varētu strādāt gados vecāku cilvēku, un mums ir jānodrošina arī nodarbinātība jaunajiem cilvēkiem. Visbeidzot, mums ir jādomā arī par sociālo partneru lomas pastiprināšanu, tīpaši ārotbiedrību lomas uh, palielināšanu. Jo ārotbiedrības ir tās, kas var palīdzēt uh, īstenot ļoti daudzus pasākumus šeit. Un vēlreiz liels paldies referentei. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Aldus pārstāvja nav šeit uz vietas, kā redzu. Nu tad tādā gadījumā zaļie, protams. Bet arī viņu pārstāvu zālē neredzu. Vai kāds nu, izteiksies viņu vadā, ja ne? Tad FDD Laura Agē. Grazie, prezidente, e grazie alla. Priekšsēdētāji, paldies. Paldies kolēģei Žitņanskai par priekšlikumu. Vēlos piekrist viņas paustajām premisēm. un viņi tiešām ir atstājuši pietiekami daudz vēl papildus manevrēšanas iespējas, lai šis dokuments varētu atbilstīgi tikt integrēts um, referentu kopējā darbā. Īpaši augstu vērtēju šī ziņojuma pirmo daļu un uzmanību, kas te pievērsta jautājumiem saistībā ar profilaksi jo gal galā profilakse nenoliedzami ir svarīga tajā brīdī, kad vēlamies, nu, tā teikt, problēmu risināt pašā saknē. Profilaks ir ārkārtīgi svarīgi, tīpaši saistībā ar dažādām varotslimībām. Parlaments par šo jautājumu ir izteicies diezgan bieži, un tas, protams, ir ļoti svarīgi. Vēlējos vēl uzsvērt eh, vienu svarīgu aspektu uzņēmumi Gal galā ir jānostāda tādā situācijā, lai viņi spētu investēt arī profilakses pasākumos un dažādos darba drošības pasākumos, īstenojot strateģiskus pasākumus, tādējādi novērst ne tikai dažāda veida negadījumus, bet arī dzen profilaktiski vērsties pret mm, dažādām arodslimībām, ko, protams, izraisa neveselīgi darba apstākļi. Komisija ir pie tā strādājusi, jau redzam, uh, ka šāda veida nianses pat parādās arī kancerogēnu direktīvā un tam līdzīgi. Bet, kā jau teicu, mums jāpārliecinās, ka uzņēmumi ir tādā situācijā, ka tie var investēt šādos pasākumos, plānojot eh, vienlaikus arī kompensācijas mehānismos. Kompensācija mehānismi jāplāno pēc preventīvo, ja profilaks mehānismu plānošanas. Tādā veidā priekšrocību gūs ne tikai darba ņēmēji, bet jāsaka pilnīgi visi, kas ir ap uzņēmumu un uzņēmumā pašā. Vēl viena svarīga lieta. Visiem darba ņēmējiem ir tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi, bet tas, protams, vienmēr garantēts netiek. Te runāja tieši par tādiem darba ņēmējiem, kas, piemēram, cietuši negadījumā vai, kas, vai kuru slimība ir saistīta ar darbu. Nu, nerad šādos gadījumos vienlīdzīga attieksme garantēta netiek. Esmu itālieta, un zinu, kādu diskrimināciju piedzīvo sievietes, piemēram, mātes dekrēta atvaļinājuma laikā pirms tās atgriežas darbā. Un tādām lietām mums jāpievērš uzmanība. Dekrēta atvaļinājums jau, protams, nav nekāda aroda slimība laimīgā kārtā, bet šodien daudzas sievietes tiek atlaistas tajā brīdī, kad tās paliek stāvoklī. Un tāpēc ka tās paliek stāvoklī. Nu, vai arī šī atlaišana notiek tad, kad tās vēlas mēģina atgriezties darbā, tās tiek nereti, piemēram, novirzīts uz kādu nesvarīgāko amatu, pārceltas uz citu darba vietu. Nu, un tam visam kā sekas ir tas, ka tām tiek uzspiest šis lēmums, un beigu beigās no nu, šādu mainītu darba apstākļu dēļ viņas ir spiestas mm, iesniegt atlūgumu. Domāju, ka svarīgi domāt arī par sociālās drošības pasākumiem, par šo sistēmu, kas ļautu atvieglot šo atgriešanos darbo pēc eh, šāda mm, darba negadījuma vai arī pēc dekrēta atvainājuma. Mums jāizmanto taču, jā, jāļauj uzņēmumu izmantot darba ņēmēju prasmes, un tāpēc vajadzīgi konkrēti pasākumi un mēri, tieši tā kā referenta raksta. Ir vajadzīgs atbalsts šiem cilvēkiem, lai viņi varētu atgriezties darbā. Un uh, tāpēc vajadzīga kaut kāda zināma atbalsta procedūra, kas ļautu šādai mm, procesam ar atgriešanos darbo būt pozitīvam. Un tas nāstu ieguldījums ne tikai darbiņēmējiem, bet arī uzņēmumam. Jo to taču mēs varētu, nu, jo darbinieks taču uzņēmumam ir kas vērtīgs, vai ne tā? Protams, tas svarīgi atcerēties par atbalstu tiešiem VU Turklāt jāpārliecinās, ka tiek nodrošināti tādi apstākļi ar konkrētiem pasākumiem, kas vērsts tieši arī uz pašu uzņēmumu. Ne tikai paraugu prakses apmaiņu, jo ir, protams, tādas valstis, kur paraugu praksi jau pastāv un ir labi piemēri, bet vienlaikus uzņēmumiem jāpiedāvā arī konkrēti instrumenti, kas ļautu tiem pārliecināties, ka atgriešanās darbā notiek veiksmīgi. Tātad šādi jauni darba tirgus instrumenti būtu ļoti liederīgi. Uh, Tie ļautu risināt tikai šīs problēmas, kas saistīts ar pārmaiņām e, darba tirgu šajā pēcindustriālajā ērā, bet būtu liederīgāk, ja mēs varētu šeit skatīties tādas iespējas kā teledarbs vai šis vied ierīču darbs. Protams, ne katram uzņēmumam tas derēs, bet ir jāiz, varbūt jāizveido kaut kādi mērķi, un tad darba ņēmējs pats var izvēlēties šādu mērķu sasniegšanu, izpildot piln, izm, pilnībā mērā, izmantot savu potenciālu. Tātad, lūk, mums vajadzētu pārliecināties, ka šīs jaunās novatoriskās darba formas tiktu pielāgotas kaut kā arī vecajām iepriekšējām darba formām, jeb modeļiem, lai varam pārliecināties, ka tas viss šis process ir ilgspējīgs tie, kurus skar šāda veida negadījumi darbām, ir pelnījuši mūsu atbalstu. Un tāpat ir jādomā arī par viņu sociālo iekļautību. Nevar būt tā, ka viņi būtu kaut kādas otrās klases pilsoņi, kaut kādas otrās šķirs pilsoņi. Nē. Visi mūsu pilsoņi paši par sevi ir pievienota vērtība ne tikai uzņēmumiem, bet arī kopumā visai sabiedrībai tā ir pievienota vērtība. un tas ir svarīgs instruments mūsu darbā. Paldies vēlreiz referentei, un esam apņemības pilni piedāvāt atbalstu, iesniegt grozījumus, lai pārliecinātos, ka darbs ir pēc iespējas efektīvāks. Jūs paldies! Tālāk Žēls Melēns, ENF grupas vārdā, lūdzu. Melēns kundze atvainojas, paldies priekšādātāji par šo atgriešanos darbā pēc traumas vai slimības. Tiem, kas pazīst šo jomu, um, skaidri saprot, ka šī referente ir piedāvājis ne tikai darba virzienu, bet nāk klajā arī ar visai saprotamiem risinājumiem. Nu, ar pāris izņēmumiem mums tas viss ir pieņemams. Nu, pāris tādas svarīgas piezīmes. Šeit mēs um, nerunājam tikai un vienīgi par uh, par, par Eiropas mērogu. Tas ir nacionālās kārtības jautājums un veselība un darba drošība eh, līdz 2020. gadam, nu, faktiski, kā kompetence ir atkarīga tikai un vienīgi no katras dalībvalsts darba tiesībām, sociālās drošības sistēmām un visiem citiem pasākumiem, kas tiek, kas tiek eh, noteikti konkrētajos uzņēmumos, par ko tiek runāts ar sociālajiem partneriem tā tālāk. Bet šeit Eiropa nevar pievienot tālākus ierobežojumus, jo gal galā Eiropas atbildība būtu drīzāk jāuzņems attiecībā uz darba apstākļu pasliktināšanos. Vakar dzirdējām priekšlikumu, piemēram, par pārskatāmību darba tirgo Eiropā, tāpat Dzirdējāt, kāda bija reakcija no uzņēmiem, saksot, ka pietiek jau, pietiek, nevar būt tā, ka tālāk ierobežojumi tiek uzlikti gan tehniskā, gan regulējuma ziņā, nodokļu ziņā, tiešā vai netiešā veidā, jo tāpat jau ir šie uzņēmumi cietuši no taupības pasākumiem. Nu, tad tādā gadījumā ekonomiski, tīri ekonomikas ziņā tas viss ir par daudz. Un tagad ja tiek uzlikti vēl papildus kritēriji darba devējiem, uh, nu tad, eh, eh, nu, tas, tas var būt tikai brīvprātīgi. Ja viņi to vēlas, tad viņi to izmanto, ja ne, tad ne. Jo galu galā minimālās algas um, un nabadzības slieksnes un tā tālāk ir atšķirīgi. Nereti tie šie apstākļi piespiež, piespiež cilvēku strādāt, un tāpēc mums ir jāpašlaik joprojām jāsaglabā šī situācija, kur tiek izvēlēts atbilstīgākais scenārijs. Jo, protams, ir ļoti daudz Eiropas tiesību aktu jau šobrīd, bet domāju, ka mums vairāk vajadzētu risināt tādus jautājumus kā bezdarba jautājums, piemēram, sieviešu vidā un tā, tā, vidu un tā tālāk. Atgādināšu, ka Eirozonā netuvu nav izcila sociāla situācija, pastāv ļoti plaša nevienlīdzība. Uh, Un pastāv nevienlīdzība arī starp valstīm, kā rezultātā šī problēma ir ļoti nopietna, ja mēs vēlamies vēl tālāk īstenot kaut kādus mērus tādā veidā, kā jūs to šeit ierosinām. Un kas attiec uz vecāka gadagājuma cilvēkiem, taču šeit pirmām kārtām aktuāls ir bezdarba jautājums, tie tas spiež viņu plecus, jo eh, tas nozīmē, ka nu, nu, parasti šie cilvēki, viņi gan ir ar pieredzi, bet viņi varbūt arī izmaksā vairāk, un savukārt māksloti viņus paturēt šai darba um, pasaulē arī nav atbilstīgi. Tas ir pretrunā ar 21. Um, gadsimtu. Tad iznāk, ka vecvecākiem vēl joprojām ir obligāti jāspē, jāstrādā, lai apmaksātu jauniešu bezdarbu. Nu, tāda ir šī mūsu sociāla sistēma, tas nedara nekam. Nu, tā tad, lūk, mēs domājam, ka ir jāspēj, skat, jāspēj rīkoties, protams, šajā jomā, bet tas jādara dalībvalstīs, un mums jābeidz šeit izrādīt kaut kādi, nezinu, futīlu centieni un risināt to Eiropas līmenī. Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Runātājs saraksts ir izsmelts, un tad tāpēc došu vārdu atkal eh, referentei Žitņanskas kundzei. Lūdzu. Ja varbūt komisiju uzklausīsim? Nē. Paldies! Nu, pāris piezīmes. Pirmkārt, paldies visiem ēnu referentiem par komentāriem. Kā jau teicu iesākumā, tā kā mana atzinuma un ziņojuma apjoms ir ierobežots, tad es nevarēju tajā iekļaut visu, visu, ko būtu vēlējusies. Nu, tāpēc pilnīgi noteikti šeit būs arī vēl parādīsies garīgās veselības jautājumi nenoliedzami. Tāpat atzinīgi vērtētu to, ja mēs ziņojumā pieminētu arī cilvēkus ar uh, slimībām ar letālu iznākumu terminālā stadijā. Kaut gan šajā ziņojumā, protams, pārsvarā piedzī, runājam par tiem, kas, ir, nu, kas vēlas atgriezties, kas ir atkopušies pēc traumas un vēlas atgriezties uh, nodarbinātībā. Bet, nu, katrā ziņā to visu svarīgu šai ziņojumā nenoliedzam arī pieminēt. Piekrītu, ka ziņojumā vajadzētu runāt arī par sociālajiem partneriem. Tā, lai varētu nodrošināt šo paraugu prakses ap, apmaiņu. Nu, piemēram, lūk, sociālajie partneri, arode biedrības lielākoties varbūt pievēršas mm, dialogam un vai algām nevis šai jomai tik daudz. Nu, tāpēc, ja ir kāda parauga prakse, tad es ļoti labprāt par to arī dzirdētu. Ja jūs zinat kādu piemēru, kur sociālajie partneri pievērš tieši šīm jomām, palīdz, ceļš palīdzēt cilvēkiem atgriezties darbā pēc traumas vai slimības, uh, tad eh, pastāstiet man par to. Un kas attiec uz MVU, protams, mums jāpārliecinās, ka tie saņem arī finansiālu atbalstu no ārpuses. Jo ne visi MVU šobrīd spēj maksāt, teiksim, psihologam vai kādam nu, tādam ārējam ekspertam, kas ļautu izstrādāt, kas, kas tad varētu izstrādāt plānu, rīcības plānu šādiem cilvēkiem. Tāpēc ir vajadzīgs finansiāls atbalsts no kaut kādiem fondiem. Bet ne tikai Mums nepieciešams atminēties, ka šāda veida atbalsts ir jā, jāorganizē ilgspējīgi. Te nevaram paļauties tikai uz ES un līdzekļiem. Arī dalībvalstīm ir jāspēj šāda veida atbalsts nosekt no saviem līdzekļiem. Nu, kas vēl? Svarīgi, lai atbild, atbalsts ir pieejams arī jaunajās darba formās. Par to visu šai ziņojumā runāšu. Daudz vairāk runāsim arī par invalīdiem, jo daudzi, kas iziet cauri šādai traumai vai eh, slimībai, beigu beigās, nu, paliek tādā situācijā, kur viņiem jādzīvo ar zināmu invaliditātes līmeni, formu. Viena lieta, ko es nācu šeit pieminējis, bet kas man liekas arī ir ļoti svarīga, ir tas, ka mums jāpievērš ne tikai tiem, tiem kas atgriežas darbā, Un ne tikai attiecībām attiecīgi starp darba ņēmēju un darba devēju, bet arī visai komandai jāspēj atkal sastrādāties kolēģi, kas strādā ar šo cilvēku darba komandā un tā tālāk. Ir svarīgi, lai visa šī vide tiktu pie, piemērota. Nu, ar nepacietību gaidu iespēju tālāk sadarboties. Paldies! Jā, šī tēma šķiet tiešām ir visai aktuāla deputātus um, šai komitejā tas ļoti interesē. Mums šeit ir komisijas pārstāvi, nē? Kosta Davīds ir šeit. Varbūt jūs vēl to, vēlētos ko piemetināt. Jā, varētu pāris vārdus teikt gan. Komisijas politikas mērķis šai arod, arod slimību un drošības jautājumā tieši vērsts uz eh, profilaksi un tāpēc eh, nevēlamies eh, šai skalā nonākt pie pretējā punkta. Uh, Un tāpat laikā, protams, ir īstenots vairākas iniciatīvas, piemēram, attiecīgās aģentūras paspārnā, tātad Ošas paspārnē, kā rezultātā mm, atzīstam, protams, šī jautājuma nozīme. Man bija šī iespēja apspriest arī ar saviem ar eh, savu priekšniecību un varu pastāstīt, kāda man ir sajūta. Man liekas, ka šai ziņojumā tā teikt, tiek likt pareizie uzsvari pamatoties uz šo pirmo politikas nostādni. Vienlaikus, protams, mēs saprotam, ka uh, jautājumi un, zinām, aspekti, kas te parādās, piemēram, attiecībā uz īstenošanu praksē, varētu radīt kaut kādas zināmas problēmas. Jo ziņojumā, piemēram, runāts arī par šo kultūru kā tādu. Tas arī, manuprāt, ir nozīmīgs aspekts. Ja mēs cenšamies tagad visas dalībvalstis kaut kā saskaņot savu rīcību pēc vienas ideoloģijas, pēc viena domu gājiena, tad, protams, tas atbilst tam, ko mēs mēģinamies panākt. Bet tāpat laikā tas varētu būt eh, problemātiski. Bet ziņojumam pašam par sevi ir ļoti daudz pozitīvu punktu. Arī tas, ka, piemēram, tas vērš mūsu uzmanību uz to situāciju, uz to problēmu, ar ko sastopas darba ņēmēji. Un eh, mums, protams, ir jāatzīst šīs grūtības. Jā. Ir, protams, arī tādi, kas nevēlas strādāt, jūs jau arī minējāt. Bet beigu beigās es domāju par katru atsevišķo gadījumu ir jālē, jālem individuāli nenoliedzami, lai, tā, lai šī situācija tiktu risināta pietuvināti. Bet, nu, kā jau teicu, šim, eh, šim jautājumam pilnīgi noteikti ir liela nozīme, svarīgi iesaistīt interesētās puses, bet, nu, problēmas arī būs šajā gadījumā. Es pats esmu ārsts pēc izglītības un ļoti labi zinu, ka vislabākie secinājumi, ko var iz, izvērt, ko veikt no veselības politiku kļūmēm, ir tie, ka vidējais dzīves ilgums iedzīvotājiem pastāvīgi pieaug. Es nezinu, cik garš tas ir šobrīd. Sievietēm šķiet vidējais dzīves, ilgs, dzīves ilgums ir mm, mazliet garāks nekā vīriešiem, bet ņemot vērā šo tendenci, jāsaka, šī problēma tikai un vienīgi sāsināsies. Nu, protams, tad ir jautājums arī par pensijas vecumu nenoliedzam. Dažas dalība valstis vēlas, lai, lai tas mūžīgi un mūžīgi pieaugtu, bet, nu, vienā brīdī jau cik tad ilgi tas tā var iet. Nu, katrā ziņā mēs saprotam, cik labs ir jūsu ziņojums, mēs to pilnīgi noteikti izmantosim un, nu, mēģināsim, protams, kaut kādas situācijas priekšu virzīt. Kā jau teikt, vairākus pasākumus esam īstenojuši arī paši Nu, un tad redzēsim, kā, kā, kas tālāk notiks. Nu, es nezinu, vai tas tā bija īpaši iedvesmojoši no manas puses, bet, nu, katrā ziņā, ja mēs izjūtam zināmu spiedienu, jo mums ir šai jomā un daudzās citās jāvirzās uz priekšu, šī ir tikai viena no daudzajām jomām. Mm, bet, nu, tad, nu, redzēsim. Paldies! Liels paldies visiem par komentāriem! Termiņi ir sekojoši. Mēs balsosim Emplu komitejā 25. un 26. aprīlī, un pēc tam kaut kad vēlāk plenāra sēdē, bet konkrēti datumi man pagaidām vēl nav zināmi. Tagad es lūkšu pārņemt manus pienākumus uh, Agnesei jo man ir citi pienākumi. Es tikos ar Austrijas darba ministru. Bet es saprotu, ka jūs turpināsiet ar 16. punktu darba kārtībā. Vai mēs uh, neskatīsim 15. punktu? Es nesapratu. It's the last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 Okay. Um... Piedodiet, es uh, nesapratu, kāpēc mēs pārlecām 15. punktam. Sorry. Piedodiet, es nesapratu, kāpēc mēs pārlecām 15. punktam pāri un uh, strādājam ar 16. Ja es pareizi sapratu, priekšsēdētāja 16. punktu gribēju skatīt sanāksmes sākumā, bet tad uh, klāt nebija mūsu kolēģe. Un uh, mums vēl ir uh, desmit minūtes līdz nākamā punkta skatīšanai. Un tad, ja mēs strādāsim operatīvi, tad uh, mēs atgriezīsimies pie 15. punkta precīzi laikā. 16. punkts ir. Uh, universitātes pasniedzēju darba tiesības Kiprā. Varbūt es eh, došu vārdu Silikiotis kungam, lai jūs iepazīstinātu mūs ar šo punktu. Protā, eh, protā, Nāpoli, Hoģenā. Liels paldies priekšsādātāji, es atvainojos un eh, gribēju paskaidrot kolēģiem, es lūdzu skatīt šo punktu ātrāk, jo man ir jādodas uz ITRE komitejas sēdi bet, eh, diemžēl, izskatījās, ka tas nebija iespējams, tāpēc eh, secība ir šāda. Bet tagad par tēmu. Mēs redzam, ka Eiropā ir svarīgi stip, spēcināt um, izpēti un zinātni, un um, Kiprā šajā ziņā ir problēmas uh, saistībā ar doktorantiem, kas ir pasniedzēji universitātēs un pētnieki. Uh, 2017. gadā mēs komisijai uzrakstījām vēstuli un uzdevām jautājumu par doktorantu tiesībām strādāt apmācībā un izpētē. Šīs tiesības sargā Eurakses un pētnieku hārta, tomēr šīs tiesības uh, Kipras universitāte, kas ir lielākā universitāte valstī, uh, regulāri pārkāpj, un tieši tāpēc mēs gribējām zināt no komisijas, ko tā darīs, lai garantētu doktorantu tiesības eh, pasniegt un veikt izpēti pētī. Un mm, mēs redzam, ka tur eh, pastāv arī mm, visai netipiskas nodarbinātības formas. Tagad ir pagājuši daudzi mēneši, mēs no komisijas vēl neesam saņēmuši nekādu atbildi, un tāpēc gribējām izmantot uh, tiesības uh, apspriest šo jautājumu atbildīgajā komitejā, proti Emplu komitejā. Es, eh, kā jau teicu, joprojām gaidu atbildi no komisijas. Bet eh, tagad par eh, lietu. Doktoranti Kiprā. Ļoti bieži tie nav cilvēki, kas pētniecībā strādā pastāvīgi, tie ir specializētie pētnieki, un ļoti bieži uh, viņi strādā tikai ierobežotu laiku un saņem atlīdzību par stundām. Līdz ar to viņiem nepienākas sociālā aizsardzība, piemēram, slimības, bezdarba garantijas. Un tas eh, tiešām ir diskriminējoši saiz, attiecībā pret citu universitātes personālu. Un turklāt tas neatbilst arī Kipras eh, tiesību aktiem. Uh, Šobrīd uh, ir pieņemti mm, zināmi noteikumi, kas attiecas uz uh, šiem darbiniekiem, bet um, darba ministrijas sarakstā doktoranti nav iekļauti. Un tāpēc uh, situācija ir ārkārtīgi neskaidra. Kāds ir šo doktorantu uzdevums, kāda, kāda ir viņa pienākumi un tiesības. Tas viss ir ārkārtīgi neskaidri. Viņi nedrīkst piedalīties arī dažādās um, universitātes um, struktūrās. Turklāt uh, te veidojas problēma saistībā ar Eiropas programmām. Doktorantu arotbiedrība vēlētos, lai tiktu izstrādāts nacionāls plāns kas balstītos uz uh, Eiropas uh, hārtu, uh, Un te jau ir arī citi, citas iestrādnes, piemēram, Eurakses. Un uh, es uzskatu, ka viņiem pienāktos tāds pats, tāda pati sociālā apdrošināšana kā visiem citiem darba ņēmējiem. Jāmin, ka te ir dažādi aspekti, piemēram, viņi drīkst pasniegt tikai 40 uh, mēnešus, 5 gadu uh, laikā. Un starp citu janvārī doktoranti tieši šo iemeslu dēļ streikoja. Kā jau teicu, mēs labprāt eh, gribētu saņemt uh, informāciju no komisijas uh, par to, ko tā ir iecerējis darīt. Lielas paldies! ļoti labi, ka komisija šodien ir pārstāvēta, un cerams, ka mēs saņemsim atbildes. Es došu vārdu Lūsijai Dafonē. Lūdzu piedodieties, nezināju pareizi jūsu uzvārdu, bet varbūt jūs varat atbildēt uz jautājumiem, kurus uzdeva kolēģis. Jā, liels paldies! Pirmkārt, es esmu Mete Bjansen, Bjansen pārstāvu DG Ample un runājot par doktorantiem apmācībā un pētniecībā un vispārīgākiem darba tirgus jautājumiem. Nu, pirmkārt, es gribēju teikt, ka jautājumu esam saņēmuši, un mēs arī uz to atbildēsim. Bet ko mēs varam šeit sacīt? Es domāju, ka te ir divas problēmas. Pirmkārt, vispārīgs darba tirgus jautājums, darba apstākļi un politika, un tad ir konkrēts jautājums par uh, zinātņu doktorim. Varbūt uh, es atbildēšu par zinātņu doktoriem. Mēs esam sagatavojuši rekomendāciju, bet jāatcerās, ka tā ir rekomendācija, tā nav regula, kurā iesakām. Tātad šī rekomendācija ir tapusi 2005. gadā, un tā iesaka nodrošināt uh, pētniekiem labus darba apstākļus, tādus pašus, jeb identiskus kā pētniekiem, kas ir pastāvīgās darba attiecībās, tiem ir jābūt uh, caurskatāmiem, pārredzamiem. Tāda ir mūsu rekomendācija. As is a recommendation is, is totally up to the, uh, to the university. Bet uh, rekomendāciju universitāte var pildīt vai nepildīt. Tā izvēlas, kā, kādus darba nosacījumus tā piedāvā savam personālam. Un eh, te es pievēršos eh, pētniecības eh, aspektam jautājumā, kuru jūs uzdevat. Es domāju, ka te ir arī vispārīgāki aspekti, kas saistās ar kopējiem nodarbinātības apstākļiem, bet te es ļaušu atbildēt Lūsijai. Uh, Paldies priekšsēdētājiem! Es gribēju piebilst, ka komisija ir iecerējusi uzsākt iniciatīvu saistībā ar uh, piekļuvi sociālajām garantijām personām, kas strādā balstoties uz netipiskiem darba līgumiem un pašnodarbinātajiem. Tem, to mēs izstrādājām konsultāciju procedūrā par uh, sociālo tiesību pīlāru. Uh, Un um, jūs jau zinat, ka mēs esam sprieduši, ka daudzi cilvēki, kas uh, strādā nestandarta nodarbinātības formās vai pašnodarbināti, nespēja piekļūt uh, slimības pabalstiem, maternitātes pabalstiem vai vecuma pensijām. Un um, 2017. gadā mēs veicām kārtēšanu, Šajā pašā gadā notika arī divu posmu konsultācija ar sociālajiem partneriem par šo pašu tēmu, un mēs uh, esam uzsākuši arī atklātu publisku konsultāciju. Šo konsultāciju un kārtēšanas rezultātā esam iecerējuši, ka mārta vidū nāksim klajā ar jaunu priekšlikumu, uh, par sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, kas eh, noteiks eh, darbinieku nodarbinātības eh, veidu, ilgumu un tiesības piekļūt sociālajai aizsardzībai. Pētniecības sektorā notiek plašāka diskusija par šiem aspektiem, bet šajā iniciatīvā mēs mēģinam uh, mudināt dalību valstis uh, likvidēt robus, kas saistās ar sociālo aizsardzību. Liels paldies! Raugos uh, mūsu kolēģi virzienā, kurš uzdeva šo jautājumu. Vai jums ir kādi papildi jautājumi, vai arī jūs esat apmierināts ar atbildi? Jūs vēlaties vēl ko piebilst? Liels paldies priekšsādātājiem! Jā, man ir jāteic, ka komisija jau vairāk kārt eh, par to ir runājusi. Arī mūsu komiteja ir sagatavojusi par darba apstākļiem vairākus ziņojumus, un tieši to mēs komisijas arī sagaidām. Tāpēc es apsveicu iniciatīvu, eh, kuru komisija gatavojas eh, publicēt, jo jāatceras, ka mēs runājam par. Um, hartu. Tāpēc eh, no komisijas mēs labprāt gribētu kaut ko vairāk dzirdēt par darba aizsardzību pētniekiem. Es vēlētos, lai Kipras valdība un arī universitāte šīs rekomendācijas saņemtu un īstenotu, jo gal galā tā ir valsts uzturēta universitāte. Uh, Tāpēc mēs vēlētos, uh, lai šīs rekomendācijas tiktu adresētas Kipras valdībai un universitātei, lai viņi izjūt nelielu spiedienu saistībā ar sociālo tiesību hārtu un nodarbinātības apstākļiem pētniekiem. But as I understand the written, uh... Bet kā es sapratu, rakstiskās atbildes šobrīd ir kaut kur ceļā no jūsu ēkas uz musēju, vai ne? Tā tad mums vēlāk vēl būs iespēja paraudzīties, kā šis jautājums attīstās. Un tagad ar triju minūšu nokavēšanos mēs pievērsīsimies 15. darba kārtības punktam dalībvalsts nodarbinātības politikas pamatnostādnes, un uh, klāt ir arī referente. Ždanokas kundze, es dodu jums vārdu, lai jūs varētu mūs iepazīstināt ar savu nostāju. Paldies! Uh, so here we react, of course, on the Commission's proposal. Un šeit mēs um, vērtējam komisijas priekšlikumu un uzskatām, ka tas ir solis pareizajā virzienā, liekot lielāku uzsvaru uz sociālajām tiesībām un līdzvērtīgām iespējām sociālo aizsardzību un iekļautību kā arī tiesībām uz adekvātu minimālo ieņēmumu. Tas ir ārkārtīgi būtiski paredzēt minimālā ieņēmuma pabalstus. Un parlaments te atbalsta šo priekšlikumu jau ļoti ilgi, un mēs esam patīkami pārsteigti, ka jau komisijas priekšlikumā ir um, kvalitatīvu darba vietu definīciju. Iepriekš um, tur vienkārši tika definētas darba vietas. Un, ko mēs te vēlētos papildināt? Iekļaut saikni ar sociālo pīlāru, Eiropas uh, semestra ciklu, padomes uh, Uh, komisijas uh, valstīm specifiskās rekomendācijas un to ciklu, tāpat arī nepieciešamība cīnīties pret sociālo izstumtību un visām nabadzības formām, veicināt uh, iekļaujošu uz tiesībām balstītu darba tirgu, uzlabot sociālo aizsardzību un lielāku uzsvaru gribētu likt arī uz kvalitatīvām darba vietām un iekļaujošu darba tirgu. Mēs vēlamies arī uzsvērt to, ka pieejami un kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi un uh, pirmsskolas um, vecuma um, piekļuve bērnu dārziem tam līdzīgi ir ārkārtīgi būtiska. Bet man ir vēlreiz uh, jāuzsver ka problēma ir tajā, ka procedūrā trūkst uh, adekvātas demokrātiskās kontroles, un Eiropas parlaments uh, tikai sniedz uh, ieteikumus uh, šajā jautājumā, notiek nu, konsultācijas ar parlamentu. Uh, Viņi redz mūsu ieteikumus, bet mēs vēlamies, lai tie pilnībā tiktu ņemti vērā, nevis tā kā tas notika iepriekšējos gados, kad tie tika nostumti maliņā. Mēs uh, esam uh, nodrošinājuši demokrātisku procedūru, konsultējušies ar sociālajiem partneriem. Liels paldies viņiem par viņu ieguldījumu. Un es labprāt uh, uzklausītu uh, ko ēnu referenti domā par mūsu priekšlikumu. Tā kā mēs vēlamies sagatavot tekstu, ko atbalsta nodarbinātības komitejas vairākums. Un tam ir jābūt uh, tekstam, kurā padome ieklausās. Lielas paldies referentei! Tagad es vispirms došu vārdu Hētmaņa kungam. Es saprotu, ka jūs uzstāsieties ETP grupas vārdā, ja? Lūdzu. Bardzo, Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Vispirms Vispirms eh, gribu teikt, ka es aizstāju Marku Plūru, jo viņš eh, nevar būt kopā ar mums tādēļ, ka viņš atrodas ļoti svarīgā eh, konferencē, ko organizē ANO, un viņš lūdz viņa vārdā nolasīt viņa sagatavoto nostāju šī ziņojuma sakarā. Dargie kolēģi, liels paldies kolēģei Ždanokai par ļoti laba ziņojuma projekta sagatavošanu. Uh, un piekrītu referentes viedoklim, ka izglītības sistēmai ir jākalpo kā pamatam cilvēku attīstībai, uh, starpkultūru apmaiņai, kā arī aktīvai pilsonībai. Tie ir svarīgi elementi, lai veidotu atvērtu sabiedrību, labu funkcionējošā darba tirgu. Savos grozījumos cenšos papildināt ziņojumu atsevišķos aspektos. Pirmkārt, svarīgi no nozīme ir atbalstīt uzņēmē darbību un MVU un mikro uzņēmumus, atvieglojot uh, administratīvo slogu šiem uzņēmumiem. Liela nozīme ir arī konkurēt spējīgas sociālās ekonomikas veidošanai Tādēļ ir svarīgi pasvītrot to, ka ir svarīgi izveidot priekšnosacījumus, lai aktīvi darba dzīvē varētu iesaistīties arī cilvēki ar invaliditāti. 80 miljoni. Uh, iedzīvotāji ir ar šādām īpašām vajadzībām, un tas ir milzīgs potenciāls, kas varētu dot savu pienesumu Eiropas ekonomikai. Tādēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt, uh, lai arī cilvēki ar invaliditāti varētu pilnībā piekļūt gan izglītībai, gan profesionālajai izglītībai. Dalību valstīm ir arī jāatbalsta tāda nodarbinātība, kas balstīta atvērtā darba tirku. Šeit ir ļoti svarīgi Eh, domāt eh, par to, lai tiktu veidoti tādi uh, priekšnosacījumi, kas neliktu šķēršļus personāla invaliditāte piekļūšanai darba tirgu. Un dalību valstīm ir jāsniedz atbalsts arī aprūpētājiem uh, kuriem uh, ir eh, šī aprūpas pienākuma dēļ um, ilgāku laiku uh, jābūt vai nu prom no darba, vai arī no izglītības. Noslēgumā vēlos pasvītrot, ka Šeit ir jāsniedz atbalsts no struktūra fondu atbalsts un arī kohēzijas fondu atbalsts dalību valstīm, lai iznot šos pasākums. Un Mareks Plura vēlas pateikties par jūsu uzmanību, un arī es pateicos jums par uzmanību. Paldies! Thank you, Mr. Hetman. Paldies, Hetmaņa kungs. Vai tagad es uh, varētu dot um, vārdu S&D grupai? Dečina kungs, jā, paldies priekšsādātāji, paldies arī referentē par ļoti uh, veiksmīgo ziņojumu projektu par nodarbinātības politikas uh, pamatnostādnēm. Es arī pievienojos, ka Eiropas eh, parlamentam būtu jāpieprasa eh, līdzlemšanas tiesības, jo šobrīd ar parlamentu tikai notiek konsultācijas, un tas nav nedz eh, laika garam atbilstoši, nedz piemēroti Tad, kad mēs uh, diskutējām par iepriekšējām nodarbinātības politikas pamatnostādnēm, parlamenta viedoklis tika pilnībā ignorēts. Tas man ir godīgi jāpasaka. Un mums ir pilsoņiem jāsūta signāls, ka visos um, lēmumos, uh, kas Eiropā demokrātiski tiek pieņemti, ir parlamentam ir jābūt līdzlemšanas tiesībām jo tad, ja parlamentam būtu līdzlemšanas tiesības, tas uzlabotu arī Eiropas semestra pieņemamību un leģitimitāti. Abi instrumenti ir domāti Eiropas koordinācijai darba tirgus politikas jomā un izriet no nodarbinātības pamata nostādnēm. Uh, Mēs esam sagatavojuši 25 eh, grozījumu priekšlikumus, iekļaujot arī nulles stundu līgumus, kas mums kā S&D politiskajai grupai bija ārkārtīgi būtiski. Un uh, par to mēs arī ļoti priecājamies. Mēs uh, priecātos arī par uh, spēcīgākiem formulējumiem saistībā ar minimālo ieņēmumu. Darba devēji un darba ņēmēji sastāv vismaz pusi no ekonomiskās jaudas, un līdz ar to tiem ir, um, to vajadzības ir pienācīgā mērā jāņem vērā. Un vēl es gribēju norādīt, ka būtu ļoti svarīgi, lai parlaments runātu vienā balsī, aizstāvot uh, lielākas uh, lemšanas uh, tiesības un pieprasot tās no padomes. Uh, bet uh, es vēlētos, lai visas politiskās grupas uz padomi vienlīdzīgi spēcīgi izdarītu spiedienu. Paldies, un pirms dod vārdu EKR uh, grupai vēlos pateikt, ka mūsu zāles aizmugurē ir apmeklētāju grupa, uh, viņus ir ielūdzis mūsu kolēģis Masio Paulučī, viņi pārstāv uh, Delopo uh, pašvaldības no uh, Abručas e, reģiona. Sveicu jūs šeit mūsu vidū. Kolēģis Karaka neizteiksies, cīsimies negribēja kā ar grupsādā izteikties. Ja nē, tad došu vārdu kolēģim Tūnām, Altgrupas, kolēģei Tūnai Altgrupas vārdā. Paldies, eh, priekšsētājs Danuks kundze ir sagatavojis ļoti labu ziņojumu projektu un viņa ļoti pamatot ir pasvītrojis šī dokumenta nepilnības, vājās vietas. Eh, vēlos eh, dalīties dažās domās attiecībā uz komisijas tekstu, it īpaši astoto vadlīniju, kur ir runa par vienlīdzīgām iespējām. Es uzskatu, ka cīņa pret diskrimināciju ir, ir ļoti svarīga, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un cīnītos pret nabadzību. Un mums ir jāpasaka, jāpasaka skaidri, ka diskriminācija traucē pienācīgai darba tirgus funkcionēšanai un traucē tirgus ekonomikas attīstībai. Nesenos gadu, pēdējos uh, gados Eiropas Savienība ir efektīvi cīnījusies pret diskrimināciju tīpaši dalību valstu līmenī. Uh, bet vairākās uh, dalība valstīs mēs redzam, ka nav bijušas tiesvedības diskriminācijas jomā, piemēram, uh, diskriminācija pēc etniskās uh, vai reliģiskās piedarības, uh, kā piemēram etniskās minoritātes, bēgļi, Dažās eh, dalībvalstīs eh, nesamērīgas valodas prasības ir novedušas eh, pie diskriminācijas darba tirgu un arī tās ierobežo brīvu pārvietošanos. Līdz ar to varam secināt, ka attiecīgās iestādes nav pietiekami efektīvi strādājušas, ja šādās apstākļos nav bijusi neviena tiesvedība šajā sakarā. Tas viss, protams, apdraud Eiropas sociālā modeļa efektivitāti un noslēgumā, ja runājām par dzimumu nevienlīdzību nodarbinātībā, tad tas joprojām joprojām ir liels izaicinājums, it īpaši tajās dalību valstīs, kur ir uh, liela um, atšķirība darba samaksā starp vīriešiem un sievietēm, piemēram, Igaunijā tas tā ir. Mums ir eh, jānodrošina ekonomiskā izaugsme Eiropas Savienībā, un tam noteikti ir attiecīgi jāatspoguļojas vadlīnijās. Šeit gribētu griezties pie Eiropas sociālā pīlāra, kur tiek atzīta problēma par vienlīdzības iztrūkums starp vīriešiem un sievietēm šajā jomā, kā arī nevienlīdzīgā tieksme mm, citu iemeslu dēļ. Paldies! Paldies! Tunskundzei! GOE un NGL grupas vārdā nav neviena, kas vēlas izteikties. Agēlāru lūdzu, FTT grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Un liels paldies kolēģiešu Danukai par paveikto darbu. Šis ir trešais gads, kad uh, strādājam ar šo svarīgo dokumentu, kas ir nodarbinātības politikas vadlīnijas. Iepriekšējos divos gados es biju referente par šo svarīgo dokumentu, un es pamanīju, ka par spīti pūliņiem, ko mēs šeit parlamentā pieliekam, lai uh, Uh, uzlabot šo dokumentu, situācija ir vainājusies, mūsu pozīcija ir vainājusies, jo padome izlēma ignorēt Eiropas parlamenta paveikto darbu. Ne tikai komitejās paveikto, bet uh, ko, tā ignorē arī Eiropas parlamenta nepārprotami pausto vēlmi balsojuma rezultātā plenārsesijās. Es domāju, ka mūsu mēķis analizēt šo jautājumu vēlreiz ir pievērst uzmanību tam, un es eh, domāju, ka Ždanoks kundze ļoti uh, labi zina, kā varētu pēc iespējas ātrāk izdarīt spiedienu uz padomi, uh, lai skaidri un gaiši parādītu, ka mēs vēlamies, lai mūsu viedoklis tiktu ņemts vērā arī padomē. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai tiktu sagatavots uh, dokuments, ko var atbalstīt visplašākais politiskais spektrs Eiropas parlamentā, lai mēs attiecīgi varētu stāties pretī komisijai un padomēji ar vienotu balsi un saliedēti. Es um, atbalstu to, ko stāstīja um, Atjana Ždanoka, it īpaši par sociālo pīlāru. Tas ir ļoti tāds specifisks pasākums. Uh, kas ir izstrādāts un domāts ne tikai, lai risinātu bezdarba jautājumus, bet arī citus sociālos jautājumus, kā piemēram sociālā izstumtība, nabadzība. Tie ir jautājumi, kas tiek risināti ar sociālā pīlāra palīdzību, un tas, protams, ir ļoti atbalstāmi. Un tam ir nepieciešami arī konkrēti, specifiski pasākumi, ne tikai skaisti vārdi. Uh, Eiropas parlaments ar lielu balsu vairākumu ir uh, jau iepriekš apstiprinājusi mani sagatavoto tekstu par minimālās algas līmeņu noteikšanu Eiropā, un man ir liels prieks, ka tas parādās arī dokumentā kā viens no galvenajiem mērķiem, lai panāktu pilnu nodarbinātību un īstenot efektīvu sociālās aizsardzības politiku. Mums ir jāinvestē um, iekļaujošās augstas kvalitātes izglītības sistēmās, um, mums ir jāizveido horizontāla pieeja nodrošinot mūžīlgu izglītību, ne tikai uh, risinot esošās krīzes sekas, bet novēršot arī krīzes turpmāk. Un mums ir jānodrošina, lai skola un izglītība būtu pieejama visiem, un tādēļ ir jādomā par investīcijām, eh, apjomīgām investīcijām mm, ekonomikā, sākot no sociālās ekonomikas, eh, aprites ekonomikā ir jāinvestē, sociālajā ekonomikā, kā jau teicu. Tās ir svarīgas jomas, kur šīs investīcijas ir nepieciešamas, un Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai uh, mēs nepaliktu tikai pie šī 3% griezt līmeņa. Mums ir jāizdara spiediens uz um, eh, dalība valstī, uh, jo situācijā, ka nav nodrošināta nodokļu harmonizācija, tas būtiski kavē izaugsmi Eiropā. Mums ir arī jādomā, piemēram, par efektīvu nodokļu politiku attiecībā uz resursu izmantošanu, veicinot kvalitatīvu vidas aizsardzību un tā tālāk. Tālāk es uzskatu, ka ir nepieciešams īpašas investīcijas veikt, lai nodrošinātu sociālo iekļautību, eh, finansējot ne tikai bērnu aprūpas infrastruktūru, bet arī eh, infrastruktūru, kas nodrošina aprūpas pakalpojums gados vecākiem cilvēkiem. Un šeit ir jārunā par investīcijām visur - veselības aprūpē, ūdens apgādē ehm, Mēs nedrīkstām pieļaut to, ka šādas tiesības netiek garantētas visiem Eiropas Savienībā. Par pensiju reformu te es pilnībā nepiekrītu, jo mēs nevaram vienkārši uh, nepārtraukti palielināt pensionēšanās vecumu. Ja jauni cilvēki nevar ienākt darba tirgu tādēļ, ka arvien tiek palielināts pensionēšanās vecums, tad uh, mēs nevaram uzturēt arī patreizējās pensiju sistēmas. Mums nepietiek tam līdzekļu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai cilvēki varētu izvēlēties, kad uh, viņi uh, vēlas aiziet uh, pensijā un Atsevišķām cilvēku kategorijām ir jāpiedāvā specifiski pensionēšanās risinājumi. Katrā eh, ziņā eh, mums ir jāraugās uz to, eh, lai samazinātu slogu uz pensiju sistēmu un lai strādājošajiem nebūtu, netiktu uzlikts arvien lielāks sloks, lai uzturētu esošās pensiju sistēmas. Tāpat, ja runājam par jauniešu bezdarbu, tad ir jādara viss, lai samazinātu jauniešu bezdarbu. Un gados vecākiem cilvēkiem pirms pensionēšanās vecumā ir e, jānodrošina vajadzīgā paudžu solidaritāte, lai uzturētu pensiju sistēmas. Kas attiecas uz sociālo nodrošināšanu, tad ir e, jāgarantē e, sociālā nodrošināšana, tāpat ir e, jāgarantē piekļuvē uh, pensijām tiem, kur atrodas īpaši sarežģītos apstākļos. Katrā ziņā mums ir jāizsagatavo tāds dokuments, kas varētu saņemt visplašāko politisko atbalstu Eiropas parlamentā, lai mēs attiecīgi varētu izdarīt spiedienu uz padomu. Paldies! Thank you! Paldies! Tālāk ENF grupas vārdā Martēnkungs lūdzu. Euh, merci, madame. Le... Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī referentai. Bet kas attiec uz šo direktīvu attiecībā uz nodarbinātības politiku dalību valstīs, kas lūk būtu tagad katru gadu jā, jā, jānoformulē, es teikšu to pašu, ko es jums teicu pavisam nesen. Jūs zinat, ka te faktiski tāds, nezinu, tāds vēlmju sarakstiņš, kā jau katru gadu Un nu, tīri saturiski, jo visi mēs kaut ko te vēlamies panākt. Bet, nu, Laura Agēja jau teica, ka faktiski visas šīs vēlmes, mūsu, ko mēs te paužam, netiek ņemts vērā nevienā acī. Ne, ne to dara padomu, ne to dara komisija. Un līdz ar to es nezinu, kā tam ir e, jēgas. Mēs te stundām ilgi veltam darbu šāda veida um, direktīvām un, un mēģinam kaut ko panākt, bet nekas arī netiek paņemts. To jau es teicu pirms pāris nedēļām, un referenta, lai arī varbūt šeit ir jums kāda laba priekšlikuma, par tiem, protams, paldies, bet, diemžēl, nu, ir arī vairāk tādi grūzīgi, ko mēs nevarēsim nekā atbalstīt. Nu, piemēram, Eiropas sociālo tiesību pīlāra in integrēšana. Piektais grozījums vispār nesaprot, kāda šeit saistība ir jo Eiropas semestrī pusgada kā procedūras integrēšana eh, tas ir viens, bet otrām kārtām un mēs gal galā izvēlamies katrs to, ko vēlamies. Nu, es, man savukārt kā Francijas pilsonim svarīgākas ir Francijas pilsoņu tiesības, nu, tāpat kā man ģimene svarīgāk par kaimiņiem. Nu, rezultātā tāpēc visi šie mēri, kas mm, man svarīgi attiecībā uz migrantiem un tā tālāk. 31. un 34. grozījumi. Nu, protams, tā ir jūsu izvēle, bet mēs katrā ziņā izvēlēsimies pretēju um, gājienu. Gai, jo mēs eh, Francijā zinām, cik cilvēki dzīvo zem eh, nabadzības sliekšņa. Nu, tā ir visur, arī Vācijā, Itālijā. Nezinu, ko šeit mums tiek vienmēr Vācija balsta deguna priekšā, bet vienkārši smieklīgi, kāda ir situācija Vācijā attiecībā uz imigrāciju un tam līdzīgi. Un tāpēc mēs dodam priekšroku nacionālajiem interesēm un referents un šī iemesla dēļ mēs nāksim klajā ar virkni grozījumiem, kas tieši šādā virzienā arī ies. Paldies! J'ai été très bref. Hein. Very brief. Paldies! Lielas paldies! Man ir vēl viens misters Matēns, eh, kurš lūdz vārdu. Lūdzu, vārds jau. Eduard euh, de mon prénom. Es esmu Eduards pēc vārda. Quelques remarques, quand même, sur. Pāris piezīmes. Par to, kam vajadzētu būt direktīvai, lūk, par to, nu, nu pat kolēģis runāja, respektīvi ka mums galvenokārt vajadzētu pievērsties darba laika samazināšanai. Es atkāršu to, ka mums bija vienošanās, kas tika panākt, piemēram, Akī metāla Vācijā, nu, kur tika 28 nedēļa darba nedēļa noteikta, un tas ir tikai normāli. Nu, jo ņemot vērā, kas notiek ar digitalizāciju, ar robotizāciju un tā tālāk, tad, nu, jādod, jādod jautājums, kā tā šo labklājību sadalīt, respektīvi Nu jā, arī pensijas eh, vecums, eh, tas ir svarīgs jautājums tieši tā kā itāļu kolēģi teica, mēs nevaram gribēt nemitīgi tikai pārcelt eh, pensijas vecumu uz vēlāku un vēlāku laiku. Vēl par jauniešiem un mācekļu būšanu atsevišķas eh, valstis ir uzgriezušas muguru šim procesam kā tādam. Manā valstī, nu jau no 80. un 90. gadiem, tas ir visai aktuāls jautājums. Mums tagad liek domāt, lūk, ka jauniešu nākotne uh, visiem ir tikai veikt to pašu, nu, smalkāko darbu, bet, nu, viss taču nevar būt juristi un ārsti, un tāpēc šī mācekļu, šī mācekļu procesa atjaunošana, tie ir aroda apmācība, profesionāla izglītība arī ir ārkārtīgi svarīga, tai jābūt, protams, ļoti profesionālā līmenī, bet mēs labi zinām, ka daudzās valstīs, un ne tikai Francijā, ir tādas eh, profesijas, kur pietrūkst šādas aroda apmācības un attiecīgi nav atbilstības tirgus prasībām. Tāpat es domāju arī tieši kā, kā Taisens kundze vakar teica, jādomā, šī, jādod šīs tiesības arī uz mūža izglītību, uz kvalifikācijas uzlabošanu. Un ņemot vērā, ka visas šīs lietas nenotiek mehāniski, nu, nav tā, ka no pirmās darbvietas jūs zinat, kur jūs automātiski nonāksiet, varbūt jūs mainīsiet šo darbvietu un tā tālāk, un varbūt tur būs pārsimt kilometru eh, pa, star, pa, pa starpu, un tāpēc jādomā arī par šo mobilitāti un šo tiesību pārnešanu, jo, nu, ja vēlamies lai šī situācija virzītos uz priekšu, jāatceras arī par mobilitāti jo tas e, tieši ar mobilitātes palīdzību tiek nodrošināts, respektīvi šī prasme un um, atbilst, atbilstības nodrošināšana tirgom atsevišķos reģionos ir kaut kādas tādas vajadzības, citur citādākas. Nu, lūk, tāds neliels pārdoms no manas puses attiecībā uz to, kas te tik ierosināts, bet nu, pašos pamatos jāsaka, ka ziņojums iet pareizā virzienā. Ah, thank you, Mr. Edward Martin. Paldies, Edvard Martān. Nu, vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties? Nu, ja ne, tad skatos komisijas virzienā. Vai jūs vēlaties komentēt debats, ko nu pat dzirdējāt? Uz priekšu. Paldies priekšādātāju, pavisam īsi. Gribēju tikai atgādināt ka dien šīs vadlīnijas pamatnostādes no institucionāla skatu punktu raugoties ir ļoti svarīgs, jo tās piedāvā juridisko pamatu gan kopējiem nodarbinātības ziņojumam, ko gatavo komisija kā priekšlikumu padomē katru gadu, gan arī tas ir svarīgi pēc tam valstīm specifisko re rekomendāciju izstrādē un sociālajai jomai tāpat. Šogad ar šiem priekšlikumiem esam centušies pilnībā integrēt šo paziņojumu par Eiropas sociālajām tiesībām. To izziņo taču ne tikai dalībvalsts, bet arī Eiropas parlaments to apstiprināja. Un tāpēc tas, ko mēs šajā gadījumā darām, un, un te svarīgi arī uzsvērt jūsu pārdomu raksturu, ka mēs nereti burtiski uztveram šī pīlāra principa tekstu. Nu, mēs katrā ziņā vēlamies vismaz pēc iespējas pieturēties šim tekstam, pēc iespējas tuvāk tam būt. Tā lai tiešām varam saglabāt šo saikni vajadzības gadījumos. Protams, ka pamat, nodarbinātības pamatnostādes ir plašākas, bet šī loģika tomēr šeit parādās. Tā jau parādās komisijas priekšlikumā un domāju, ka to svarīgi uzsvērt. Nevēlos tagad vēl šai posmā pārāk eh, komentēt šo ziņojumu projektu, bet mēs, protams, atzinīgi vērtētu eh, šo faktu, ja tas te runājam par sociālo tiesību integrēšanu un izmantojam Eiropas sociālās tiesības Eiropas pusgada ietvaros. Tas ir eh, tāds virziens, kurā mēs labprāt gribētu jūs atbalstu, lai komisija varētu doties uz priekšu un piedāvāt risinājumu šī pīlāra ietvaros. Uh, Nu, protams, ka parlamentam tas ir jāatbalsta un tāpat arī dalībvalstīm tas par to, protams, arī atbalsts jāsaņem no sociālajiem partneriem un sabiedrības. Paldies, nu tad došu vārdu atkal referentei un vaicāšu, vai viņi vēlas tad izteikt kādas pārdomas par dzirdētajām debatēm šeit komitejā. Jā, ja priekšētātāji paldies, protams. Esmu pateicīga manam ēnu, ēnu referentiem piekrītu lielākajai daļai komentāru. It īpaši tam, ko teica Laura. Mēs šeit esam saskaņojuši faktiski arī savus nos, nostājus, jo viņa pirms tam bija referenta, tagad, un es biju Jānu referenta, tagad tas ir otrādi. Es nu, arī jūtu tādu uzmudinājumu un atbalstu no komisijas puses viņu komentāros, respektīvi, ka jūs varbūt ņemsiet vēlā, vērā mūsu teikto tā kā tas ir bijis arī iepriekšējos gados attiecībā uz parlamenta nostāju iestādu iesniedzot jaunās vadlīnijas, pamatnostādes. Martāna kungs, nu pat eh, Dominiks Martāns tas ir, nu pat izteica komentārus. Par 31. grozījumu, 8. pamatnostādni un nediskrimināciju. Nedi Protams, ka mums šeit ir dažādas politiskās nostājas. Mūsu nostāja ir visai labi zināma, un īpaši tāpēc, ka es jau biju parlamenta referente, strādājot pie strateģiskās nostādnes nediskriminācijas jautājumos 2006. gadā toreiz. Toreiz arī Francijā bija daudz un dažādas problēmas 2007. gadā un tā tālāk un ne, juridiski varbūt diskriminācijas nebija, bet de facto tā tomēr notika. Tad nu es ceru, ka lielākā daļa politisko grupu tomēr šos manus priekšlikumus atbalstīs attiecībā uz eh, migrantiem, etniskajām minoritātēm, jo tās ir riskam visvairāk pakļautās grupas, lai tās tad netiktu pakļautas diskriminācijai pašos pamatos. Jāsaka, esmu nolēmusi atteikties no sava deputāta mandāta vēl pirms šī sasaukuma beigām. Un tāpēc, jo vēlos piedalīties vēlēšanās Latvijā, kas notiks šogad. Un tāpēc šis ziņojums e, tiks nodots nākamajam deputātam manā vietā. Viņš ir ļoti pieredzējis un es ceru, ka līdz ar to problēmu nebūs tas varēs tālāk veiksmīgi tik novests līdz beigām, un gribu vēlreiz teikt paldies kolēģiem par sadarbību. Vai šī ir jūsu pēdējā sanāksme, Ždanoks kundze, šeit? Nē, es vēl būšu šeit nākamnedēļ, un vēl pašā marta sākumā varbūt. Nu labi, tad varbūt mēs nākamajā sanāksmē teiksim jums uz redzēšanos pelnē. Nu, tiešām skumji, ka jūs nevarat pabeigt darbu pie šī ziņojuma, bet es varu saprast, un, un kāpēc cilvēki izdara tādu izvēlu, kā viņi izdara, lai jums veicas vēlēšanās. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. februāris, pulkstens 12. dienā. Un, ja kāds vēl vēlas sagatavot grozījumus, tad lūdzu ņemiet šo termiņu vēlā, vērā. Grozījuma apspriešana notiks Empula sanāksmē 21. un 22. martā. Un ziņojuma pieņemšana komitejā paredzēta 25. un 26. Un nu tad tas būs jūsu tātad domu paturot prātā, Aždanuks kundze, kaut arī jūs pati vairs nebūsiet klāt. Domāju, ka visi labi zina šobrīd, ka 17. darba kārtības punkts no, pro, no programmas ir izņemts, tāpēc, ka cilvēki, kuriem bija šis um, ziņojums jāprezentē, nevarēja ierasties streika dēļ, jā, ja? streika dēļ. Kā bijusi ierodbiedrības vadītāja, man vienmēr jāsaka bravo streikam, bet, nu, laikam šajā brīdī tam nav īstā vieta to darīt. Lai kāds arī nebūtu. Nākamā sanāksme ir 28. un 27. februārī Un ja nevienam vairs nav nekāda cita darba kārtības jautājuma skatām, tad sanāksmi pasludinu par slēgtu. Paldies!